Uh, dear colleagues, uh, we're going to make a start. Um... Kolēģi, sāksim darbu. Es saprotu, ka ir uh, jautājums par reglamentu. Skripa kungs, jums ir kas sakāms? Jā, paldies, priekšēdētāji. Es uh, priecājos, ka mēs šodien pārskatīsim vīzu kodeksu, jo man kāds cilvēks ziņoja par korupciju šajā jomā, pie tām korupciju milzīgos apmēros. Un viņa apraksts man liek patiešām bažīties. Mūsu komiteja visu laiku ir bijusi fórums, kur mēs varam atklāti diskutēt par tādiem jautājumiem kā migrācija, mūsu pilsoņu drošība un mūsu kopējo ārējo robežu uh, aizsardzība. Šengenes kodeks ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Mēs visi varam brīvi pārvietoties un par to priecāmies. Tāpat arī mēs priecāmies, ka um, Eiropas Savienības pilsoņi var brīvi pārvietoties mūsu kontinentā. Taču šodien gribam jums pastāstīt par nelegālu vīzu tirdzniecību, kas šķiet notiek vienā no mūsu dalībvalstīm. Pagājušajā nedēļā uh, tika izteiktas apsūdzības par um, Maltas premjera uh, nominācijām amatos, un uh, šeit ir runa par Lībijas medicīnas vīzām, un kāda no malts amatpersonām ir īstenībā pārdevusi šīs vīzas, kaut arī tām ir mm, jābūt par brīvu, un uh, viņš tām bija uzlicis milzīgu cenu. Tāpat Maltas amatpersonas Tripolē ir tagad policijā iztaujātas par šo vīzu pārdošanu. Dāfne Karona Galicija, um, žurnāliste Maltā, 2015. gadā rakstīja rakstus, um, norādot, ka Maltas konsulāts Alžīrā ir izsniedzis vīzes personām, kurām šādas vīzes nepienāks. Mm, pēdējie, uh, pēdējās ziņas norāda, ka Malta ir izsniegusi 80 tūkstošus Lībijas vīzu un uh, nav zināms uh, medicīnisko vīzu skaits. Proporcionāli šī nelielā Malta Eh, tajā ir tikai 40 tūkstoši iedzīvotāji un kopš eh, pilsoņu kara sākuma Lībijā. Skripa kungs, es šeit esmu ļoti dāsns, bet īsnībā nav runa par reglamentu jautājumu. Varbūt būtu labāk, ja šis punkts būtu ievietots darba kārtībā, un varbūt eh, jūs varētu izteikties runājot par vīzu kodeksu. Cik jums vēl ir vajadzīgs laika? Pirmkārtām tas nav reglamenta jautājums. Es vienkārši biju dāsns. Jūs esat eh, deputāts eh, komitejā un regulāri apmeklējat komitejas sanāksmes. Es domāju, ka jūs jau esat pateicis, ko jūs gribējāt eh, mums izskaidrot, bet, nu, varbūt īsi pabeidziet. Vienu minūti. Vienu minūti es varu vēl runāt. Būšu dāsns, bet vienkārši pabeidziet un runājiet īsāk par minūti. Tātad Lībija ir vietā, kur ir pārdots tūkstošiem Schengenas vīzu. Nedz premjers, nedz arī policija šo lietu nav pienācīgi izmeklējuši. Vietējie žurnālisti, kas ir pētījuši šo lietu, tagad uh, viņiem draud apcietinājums vai cita veida apsūdzības. Dāfne Karuānā Galīcija tika nogalināta par viņas izteiktajām apsūdzībām, un es domāju, ka mums vajadzētu rūpīgāk papētīt šo gadījumu. Tad, kad komisāram Avramopulus jautājums uzdeva de deputāte Āna Gomeša, viņš atbildēja, ka nekādas vīzas Lībijā netiek pārdotas. Uh, Gribētu jautāt komisijai, gribētu lūgt komisijai izmeklēt šo lietu un pievērst tai gana daudz uzmanības, jo šis gadījums eh, tomēr ir biedējošs. Skripekungs. Jaunās pamatiesību darba grupas priekšādātājs izmeklē gadījumus valstī, kur jūs pieminējāt. Varbūt jūs varētu iesniegt eh, rakstveidu jautājumu par šo lietu. Es domāju, ka mēs ļoti labi sapratām, ko jūs vēlējāties teikt. Paldies! Un es jums devu laiku, tāpēc, ka jūs regulāri apmeklējat mūsu komitejas sanāksmes. Lielas paldies! Tad tagad varam ķerties klāt. Nē, es atvainojos, Koelija kungs, jums arī reglamenta jautājums. Vēlējos tikai pateikt, ka Mēs diskutējām darba grupā par šo Maltas pro problēmu. Un uh, to mēs darījām balstoties uz Annas Gomešas lūgumu. Patiešām mums ir pamats uh, uztraukties par uh, Maltas vīzu sistēmu. Es nevaru jums tagad pastāstīt, pie kādiem secinājumiem mēs nonācām, bet jebkurā gadījumā mēs strādājam pie šī jautājuma. Uh, Un tas ir tāds principiāls jautājums, kas mums ir jārisina. Šeit ir runa par dalību valstu kompetenču līdzsvarošanu ar Eiropas Savienības ietveru. Vīzas ir nacionālajā kompetencē. Mums nav nekādu pilnvaru doties uz dalību valstu un teikt, ka to nedrīkst darīt. Protams, ka situācija arī ir smagāka, jo šeit ir runa par pilsonības pies piešķiršanu. Uh, Mēs esam dzirdējuši apsūdzības, tāpat arī mēs ļoti labi zinām šos ziņojums presēs, kuriem atsaucās mūsu kolēģis. Mums vajadzētu papētīt, kādus tiesiskus līdzekļus mēs varētu izmantot, ņemot vērā faktu, ka galvenokārt tas ir nacionālās kompetences jautājums. Paldies! Es ceru, ka Skripeka kungam jūsu komentārs bija noderīgs. Es nevēlos tagad sākt debates. Ja patiešām šeit ir pamats runāt, varbūt jūs varētu uzrakstīt eh, rakstveidu jautājumu komisāram. Zālē ir daži deputāti, kas eh, pārzina šos jautājumus. Tātad jūsu uzstāšanās bija pamatota, kaut arī vēlreiz atkārtošu, ka tas nebija reglamenta jautājums. Tagad sāksim pirmo izskatāmo darba kārtības punktu. Šeit uzklausīsim komisijas prezentāciju par jauno priekšlikumu vīzu kodeksam. Mūsu referents par vīzu kodeksu ir Hoens Fernando Aguilārs, un vīzu kodeksā ir norādītas nosacījumi un apstākļi, kādu var piešķirt vīzas īstermiņa uzturēšanās atļaujām un tranzītam. Mums ir jānodrošina labākas procesuālās tiesības. Kā mēs zinām, vīzu kodeks nav pārskatīts kopš tā stāšanās spēkā 2010. gadā. 2016. gada aprīlī komisija pieņēma pirmo priekšlikumu kodeksa atkārtotai iesniegšanai, taču ņemot vērā atšķirības um, parlamentu un padomas viedokļos, sarunas nevirzījās uz priekšu, kaut arī tika ieguldīts uh, ļoti daudz laika un pūliņu no parlamenta sarunvedē puses. Uh, Mēs uzklausīsim arī um, komisijas uh, paziņojumu prezentāciju, kur būs runa par to, kā pielāgot uh, vīzu sistēmu jaunajiem izaicinājumiem. Vispirms došu vārdu komisijas pārstāvim, pēc tam varēs izteikties Hons Fernando Lopes Aguilērs, kurš ir referents, un pēc tam arī visi pārējie parlamenta deputāti varēs pieteikties runāt. Vispirms es gribētu aicināt uh, komisiju tātad uzstāties ar savu prezentāciju, lūdzu. Yes, good morning. Labrīt! Lielas paldies, eh, priekšādātāji! Patiešām 14. martā savā paziņojumā komisija prezentēja savu vīziju par to, kā vīzu politiku vajadzētu pielāgot jauniem izaicinājumiem. Katru gadu miljoniem apmeklētāji ierodas Eiropā. 2017. gadā tie bija vairāk nekā 16 miljonu vīzu, kas tika izdoti ceļotājiem uz uh, īstermiņa apmeklējumiem. Eiropas Savienībai ir vajadzīga jauna vīzu politika, kas ļautu šiem mm, apmeklētājiem ierasties Eiropā. Tūrisms un ceļošanas industrija sastāda apmēram 10% no Eiropas IKP. Vienlaicīgi Eiropa saskaras arī ar arvien pieaugošiem migrācijas un drošības riskiem, tāpēc mums ir jāpielāgo vīzu politika šai jaunajai realitātei. Komisija vēlas turpināt darbu, nodrošināt konsekvenci mūsu vīzu politikā. Šeit ir jāņem vērā arī mūsu ārējās attiecības un Eiropas Savienības intereses. Ir jādomā par to, kā vīzu politika saskan ar citām Eiropas Savienības politikām, piemēram, tirdzniecības politiku. Mēs eh, pievienojām arī jaunu elementu. Šeit ir runa par regulu 539, kas tika pārskatīta pagājušajā gadā. Un, protams, ir arī paralēla darbība pie drošības sistēmas, piemēram, entry-exit eh, sistēma, ETIES un uh, sadarbspējas ietvers. Uh, Visi šie pasākumi ļaus eh, samazināt nelegālo migrāciju un eh, migrācijas drošības riskus. Ņemot to visu vērā, komisija uzskata, ka visi tālākie priekšlikumi attiecībā uz trešajām valstīm ir jāpārliek uz otro pielikumu, tā lai tos varētu izskatīt, ņemot vērā migrācijas un drošības riskus. Lai nodrošinātu efektīvāku uh, Uh, vīzu pieteikumu izskatīšanu un, un varētu labāk veikt drošības pārbaudes cilvēkiem, kas varētu būt riskanti. 16. maijā komisija iesniedz priekšlikumu, kā uzlabot vīzu informācijas sistēmu. Un, proti, te ir runa par konsulātiem, kas izmanto šo sistēmu, izskatot vīzu pieteikumus. Komisija vēlas uzskāt Sākt arī sarunas par tālāku vīzu procesa digitalizāciju. Ir jāatvieglo vīzu process konsulātos, un tas noteikti nāks par labu arī eh, pašiem pieteicējiem. Tagad par grozījumiem vīzu kodeksā. Kā jau priekšādātājs pieminēja, komisija ir sagatavojusi savu priekšlikumu vīzu kodeksu pārskatīšanai un ir eh, sagatavots arī tāds mētiecīgs priekšlikums, tas tika prezentēts martā kopā ar paziņojumu. Uh, Šī priekšlikuma mērķis ir nodrošināt labāku Schengens vīzu apstrādi. Kā jau es minēju, migrācijas un drošības situācija ir mainījusies kopš komisija iesniedza savu pārskatīšanas priekšlikumu 2014. gadā, taču šajā priekšlikumā vēl ar vienu ir daži noderīgi elementi, kas jau parādījās komisijas pārskatīšanas priekšlikumā. To mērķis ir vienkāršot vīzu pieteikumu procedūru. Piemēram, Komisija ieteica nodrošināt to, ka uz vīzām var pieteikties ilgāku laiku iepriekš, tā lai pieteicēji varētu labāk plānot savus eh, braucienus. Tāpat arī eh, vajadzētu nodrošināt elektronisku vīzas eh, pieteikuma veidlapu, un atbildes ir jāsniedz ātrāk. Tad konsulātiem ir jāsamazina termiņi vīzu pieteikumu izskatīšanai. Tas nākt par labu vīzu pieteicējiem. Tāpat arī vajadzētu veicināt īsus turismu braucienus. Šeit ir jāparedz iespēja sagatavot vīzas pie ārējām robežām. Ir jāizveido arī pagādu, pagaidu schēma, pagaidu programma. Jānodrošina arī laba um, pieteicēju drošības kontrole. Savukārt uzticamiem un regulāriem ceļotājiem ir jāpiešķira um, vīzas uh, vairākiem braucieniem. Viņiem nevajadzētu pieteikties uz katru braucienu atsevišķi, bet varētu būt mm, vīzu uz pieciem gadiem. Vēl izmaiņas priekšlikumā mēs vēlamies nodrošināt ātrāku un efektīvāku um, vīzu pieteikumu izskatīšanu. Un šeit mēs gribam ieviest vīzas maksu. Tā nav mainīta kopš 2006. gada, un tad maksa mainītos no 60 līdz 80 eiro. Komisija uzskata, ka tas ir mērens palielinājums, ņemot vērā to, ka citas trešās valstis uh, uzliek vēl augstāku maksu. Ar šo papildu finansējumu tie varētu būt apmēram 200 miljoni eiro gadā. Dalībvalstis varētu nodrošināt adekvātu personālu konsulātos, kas izskata vīzas, un tāpat arī varētu modernizēt IT sistēmas un infrastruktūru tā, lai vīzu pieteicējus varētu labāk kontrolēt. Tāpat arī priekšlikums mēģina panākt, lai mūsu kopējā vīzu politika uzlabotu sadarbību ar trešajām valstīm, ja runa par nelegālo migrantu atpakaļ nosūtīšanu, kā jūs zinat, tā ir mūsu prioritāte. Mūsu mērķis ir ieviest striktākus nosacījumus vīzu apstrādēji. It īpaši, ja runa par trešo valsti, kas nevēlas sadarboties migrantu atpakaļ uzņemšanā. Katra lieta ir jāizskata individuāli un ir jāsagatavo arī izvērtējumi. Šeit ir jāņem vērā skaidri un objektīvi kritēriji. Mēs saprotam, ka šie jaunie pasākumi nekādā veidā neietekmēs ceļotājus, netiks ietekmēts eh, braucēju tiesības pieteikties uz vīzu. Šīs ir galvenās izmaiņas. Mēs uzskatām, ka šādā veidā mēs eh, Eiropas durvis atstāsim vaļā visiem labticīgiem ceļotājiem, uzņēmējiem, cilvēkiem, kas eh, vēlas viesoties pie saviem radiniekiem un tā tālāk. Mēs eh, labprāt apspriedīsim izmaiņas priekšlikumā arī ar referentu, ar visiem atbildīgajiem komitejā, lai nodrošinātu to, ka šis priekšlikums tiks pieņemts pavisam ātri. Paldies! Eh, tagad dosim vārdu referentam Honam Lopesam Agilēram. Yeah. To, uh, the... I'm sorry, I'm sorry. I'm trying to es eh, cenšos um, atspoguļot vīzes kodekses situāciju, kāda tā šobrīd ir. Jūs jau zināsiet, ka kādu laiku mēs par šo lietu runājam kopā ar ēnu referentiem. Mums ir ļoti cieša, auglīga sadarbība, bet vēl jāstrādā. Un mēs zinām, ka arī mandāts jau tuvojas termiņa beigām. palicis mazāk nekā gads laika, lai darbu paveiktu. Tāpēc tiešām ir jāskatās, kāda tad ir situācija, ņemot vērā arī komisijas jauno iniciatīvu priekšlikums regulēja par vīzu kodeksu. Un tāpat arī komisijas paziņojums, kurā tiek skaidrots šis priekšlikums. Nu, jūs jau zināt, ka vīzu kodeks ir galvenais elements kopīgajā vīzu politikā ko nosaka arī līgums par Eiropas Savienības darbību, tā kā ir tiesiskais pamats arī Eiropas parlamentam piedalīties likumdošanas izstrādē par jaunu Eiropas vīzu politiku un vīzu tiesību aktiem, kur tik noteikti harmonizēti nosacījumi vīzu pieteikumu izskatīšanai un vīzu izdošanai, īstermiņa uzturēšanās gadījumā, kā arī tranzītam lidostās. Īsa uzturēšanās ir līdz 90 dienām. Šobrīd spēkā esošie tiesību akti nav tikuši pārskatīti kopš pirmo reizi stājās spēkā 2010. gadā. Un sākotnējā doma bija gūt eh, mācības no pieredzes, eh, harmonizēt procedūras un ieviest eh, vienādas nosacījumus vīzu izskatīšanai. Šis priekšlikums nav pats pirmais šai jomā. Vairākums ir nāca klajā ar pirmo iniciatīvu 2017. gada aprīlī. Tas bija pirmais priekšlikums pārskatīt vīzu kodeksu. Mēs pāris gadus ļoti smagi strādājām, bet tad mums grūtības sagādāja padomas pozīcija un sarunas nevirzījās uz priekšu par spīti ievērojumiem centieniem un enerģijai un laikam, ko mēs ieguldījām šajā procesā. Sarunu vedēja komanda uh, arī uzcītīgi darbojās. Man to laik bija gods būt arī ziņotājam. Nelūk, nu, un šai sarunās, kā komisija tā padome bija pret, eh, pirmkārt, jau humanitārās vīzes normu iekļaušanu kodeksā. Nu, tā ir bijusi prasība, uz ko ir uzstājuši dažādie mūsu partneri uzklausīšanās eh, NVO, humanitārās organizācijas, juristi, eksperti. Uh, visi lūdza, lai Eiropas parlaments nodrošinātu šādu te tiesisku iespēju ierasties Eiropas Savienībā. Un cilvēki ierodoties Eiropas Savienībā varētu pieteikties kaut kādu veidu humanitārai aizsardzībai. Nu, Šāda ideja ir apkopota ar nosaukumu humanitārā vīza, bet padomi ir atteikusies turpināt sarunas, ja šie grozījumi netiktu atsaukti. Tas aizņēma divus gadus, bet uh, kompromisa labad mēs visbeidzot atsaucām savus ierosinājumus par humanitāro vīzu. Nu, lūk, un tā vietā esam lūguši um, mūsu pašiniciatīvas ziņojumā komisija nāk klajā ar jaunu priekšlikumu, kas sakot mazliet citam virzienam. Nu, diemžēl padome vēl ar vienu turpina bloķēt šādu humanitārās vīzes ideju pat pēc tam, kad mēs atcaucām attiecīgos grozījumus. Pašreizējā priekšlikumā Nolūks ir labticīgiem eh, ceļotājiem atvieglot iespēju gūt Eiropas Savienības vīzu, tai pašā laikā nodrošinot eh, attiecīgu drošību un harmonizētu noteikumu īstenošanu. Nu, eh, tās ir sekas tam, ka situācija ir jāpārskata ņemot vērā migrācijas, drošības un robežu pārvaldības situāciju. Padome ir diezgan apsēsta ar robežu kontrolēm un drošību. Un tos te ir jāpārskata arī vīzu informācijas sistēma, ja viss tas ir paredzēts vēlāk šogad. Lielākā daļa uh, elementu ir tehniska rakstura priekšlikumā. Nu, tātad procedūra, kā pieteikums iesniedzams, kompetence dalībvalstīm, kā tad izskatīt un lemt par pieteikumu, tāpat arī dažādās nodavas, pieteikumu veidlapas, atbalstošie dokumenti, ceļošanas apdrošināšana, nu tādas tīri tehniskas lietas. Bet ir svarīgi saprast, ka šie tehniskie elementi ir būtiski jo tie ļauj miljoniem labticīgu ceļotāju ierasties Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā. Procedūras, kas ir noteikts vīzu kodeksā, spēlēja ļoti būtisku lomu daudzās svarīgās nozarēs, proti turismā, uzņēmējdarbībām, pētniecībā, studijās, un tas viss ir būtiski Komisijas pašreizējais priekšlikums sasaista vīzu politiku ar iespēju nodrošināt labāku līdzsvaru starp migrāciju un drošības apsvērumiem un šiem te ekonomiskajiem aspektiem, uh, kas ir cieši saistīti ar Eiropas Savienības ārējām attiecībām. Nu, es personīgi varu teikt, ka man tas viss nav tik skaidrs, uh, proti migrācija un drošības apsvērumi, ka tie būtu tik tieši saistīti ar vīzu kodeksu un to ir uzsvērs arī Eiropas datu uzraugs. Cīņa pret terorismu un drošības jautājumu piesaukšana gandrīz vai nodrošina to, ka pazūd šīs ļoti skaidrās robežas starp šīm jomām. Tāpat arī ekonomiski apsvērumi un ārējās attiecības, nu tas nav tik būtiski pašreizējā priekšlikumā salīdzinājumā ar atsauci uz eh, drošības un ekonomiskiem aspektiem un šiem te labticīgajiem ceļotājiem. Atsaucis uz drošību prevalē pār visu citu nekā ekonomiskie ar uzņēmējdarbību un turismu saistītie aspekti. Pašreizējā vīzu kodeksa priekšlikumā. Bet, nu, ņemot vērā šo te ar drošību apsēsto ietvaru, Nu, tas nu, jau ir ļoti uzkrītoši. Šis priekšlikums piešķir vīzu politikai jaunu lomu. Nu, tas ir tāds, tāda iespēja izrādīt eh, spēku sarunās par atpakaļ uzņemšanas politiku ar trešajām valstīm. Uh, Atpakaļ uzņemšana kļūst arvien svarīgāka, un ja atpakaļ uzņemšanas elements ietver vīzu politikā, nu tas ir kas jauns. Lai gan vairāk kārt līdz šim dokumentos tas ir izskanējis, kā no komisijas tā padomas puses, bet līdz šim nekad neesam to redzējuši melnu uz balta tiesību aktu priekšlikumā. Komisija norāda, ka vīzu politika var spēlēt savu lomu vedot sarunas ar trešajām valstīm par eh, neregulāro migrantu atpakaļ uzņemšanu. Vīzu kodeks nav veidots ar mērķi novērst eh, migrāciju. To atzīst arī komisija. Sākotnējā doma bija pavisam cita, bet eh, te pašā laikā komisija arī atzīst, ka labāka sadarbība atpakaļ uzņemšanas jomā nevar tikt panākta tikai ar vīzu politikas pasākumiem ir jāizstrādā jaukta politika, kur parādītos pozitīvi un negatīvi stimuli, attīstības palīdzība, cita starpā, lai palīdzētu mainīt trešo valstu viedokli. Nelūk. Manuprāt, nav nekādu pierādījumu, nav datu. Nav nekādu pierādījumu tam, kā vīzu politiku varētu izmantot, lai panātu labāku sadarbību atpakaļ uzņemšanas jautājumos ar trešajām valstīm. Nu, manuprāt, tas tāds paradoks, lai gan komisija un padomi atkārtot ir norādījusi, ka vīzu kodeks nav tā vieta, kur runāt par humanitārajām vīzām. Te pašā Lūk, viņi vienmēr ir norādījuši, ka nē, šī nav īstā vieta, kur par to visu runāt, un šeit nav jāatrunā starptautiskās aizsardzības pieprasīšanas kārtība. Uh, un ka tas nenotiek arī ārvalstos esošajās konsulātos, bet tā pašā laikā dalībvalstīm nešķiet jocīgi, ka, lai gan nav atbilstošu datu un pierādījumu, tomēr dalībvalstīs tiek domāts, ka vīzu kodeks ir instruments, kas izmantojams, lai panāktu cilvēku atpakaļ uzņemšanu. Nu, tā tad tur cilvēki ir jāsūta tur, kur šķiet tiem būtu jāatrodas. Komisijas ietekmes izvērtējumā arī ir norādīts, ka šis mērķis veicināt Eiropas Savienības intereses atpakaļ uzņemšanas jomā, ja runa ir par nesadarbīgajām valstīm, tur nav nepieciešamās precizitātes, ko nosaka labākas likumdošanas vadlīnijas. Nu, nobeigumā varu tikai apliecināt, ka es kā ziņotājs kopā arī ar godātajiem ēnu referentiem. Darīšu visu, ko mēs varēsim, lai virzītu uz priekšu šo tiesību aktu priekšlikumu, lai panāktu, ka tas tiktu pieņemts un tas viss tiktu izdarīts vēl pirms sasaukuma beigām. Jo šeit runa ir par rezultātu. Man ir tiešām skumji, ka līdz šim šā brīža mandāts nevar lepoties ar pārāk labiem rezultātiem. Ir vairāki dosie, ko padomi ir bloķējis, tur nekas nenotiek, nu jau tuvināmies mandāta beigām. Nu tiešām švaki rezultāti līdz šim. Nu, un tāpēc eh, mums jādara viss iespējamais, lai panāktu to, ka šis tiesība akts tiktu pieņemts. Es domāju, ka tad mēs būsim savu darbu, darbu paveikuši, un es ceru, ka padomi arī um, spēs sadarboties. Nu, lūk. Mēs arī nāksim klajā ar grozījumiem, pārunāsim tos un cerams, ka visu varēsim panākt. Paldies, saka priekšēdētājs. EDP vārdā Bekera kungs. Vielen Dank, Čēr. Uh, vielen dank. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies mūsu referentam. Es simtprocentīgi varu piekrist tam, ko jūs teicāt, ka mums šeit ir nepieciešams papūlēties un paveikt labu darbu. Paldies komisijai par priekšlikumu. Es domāju, ka šis koncentrējas uz būtisku saturu, kas nākotnē varētu būt tiešām potenciāls labs risinājums. Esmu gandarīts arī par to, kā par humanitārajām vīzām tiek runāts atsevišķi vienkārši tādēļ, ka šeit par šo jautājumu jādiskutē citā kontekstā. Runājot arī par drošības jautājumu atsaistīšanu, tas arī ir pareizi, jo drošības jautājumi šajā komisijas priekšlikumā ir pietiekami pārstāvēti, bet jau tagad Nu, varu pateikt, ka es tiešām ceru, ka digitalizācija varētu pat teikt, ka pilna vīzu procesa digitalizācija, kā komisija to ir pieteikusi, tā būtu iespējama. Pagaidām vēl nav pēdējais vārds sacīts, bet es varu teikt tā, ka lai pamatidēja, lai sportisti, mākslinieki, turisti, ceļotāju grupas – lai viņiem nav nekāda problēma iebraukt Eiropas Savienībā. Viņiem mums ir vajadzīgi, galu galā mēs šeit runājam par īstermiņa vīzām, mēs runājam par konkrētu dienu skaitu, par izmaksām. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir samērīgs. Mums ir nepieciešams izmaksu modelis Eiropas Savienībai, kas būtu konkurētspējīgs salīdzinot ar a, citām valstīm. Nobeigumā vēl teikšu, ka šī procesa vienkāršošana ir ārkārtīgi būtiska, jo tā tiešām palīdzēs bonafīda ceļotājiem ierasties, un tad digitalizācija, protams, šeit ir ļoti būtisks aspekts. Šī dokument, šo dokumentu vajadzētu virzīt pēc iespējas ātrāk, un es tiešām ceru, ka uh, jau 5. novembrī mēs varētu šajā komitejā balsot par šo dokumentu. Es ceru, ka tā tas arī sanāks. Paldies! Much, Paldies, Bēkera kungam! Ēkā ir vārdā Skripeka kungs. Jūs šķiet aizstājiet eh, Stevensu, kas ir ēnu referenti. Nē? Labi. Tad eh, Deprē kungs. Alde ēnu referents, lūdzu. Skripeku uzklausīsim vēlāk. Paldies priekšsēdētājiem! Eh, nu, pirmkārt jau gribu apsveikt mūsu ziņotāju Lopesu Agilāru. Viņš tik labi izteicās par ēnu referentiem un citām grupām, tāpēc eh, viņam arī paldies. Es paldīšu savas grupas nostāju, un man nav saistoša Lopes Agilāra nostāja, paužot grupas nostāju. Pirmkārt jau gribu teikt, ka, manuprāt, komisijas priešlikums ir labi līdzsvarots starp, ja runa ir par nepieciešamību nodrošināt atbilstošus apstākļus labticīgajiem ceļotājiem, tai pašā laikā sargājot drošību un robežu pārvaldību. Manuprāt, tur ir nepieciešamais līdzsvars. Komisijas priešlikumā ir vairāki grozījumi salīdzinājumā ar pirms četriem gadiem piedāvāto priešlikumu, un tie ir gana būtiski. Uh, Nu, tā kā pirmkārt jau es gribētu noskaidrot, kāpēc komisija pēkšņi ir tik ļoti mainījusi viedokli vairākos jautājumos, salīdzinot ar situāciju pirms četriem gadiem. Runājot par humanitārajām vīzām, mēs esam daudz diskutējuši saistībā ar iepriekšējo komisijas priekšlikumu par šo jautājumu. Uh, Un mēs esam secinājuši, ka nekas nav virzījies uz priekšu, un nekas arī nenotiks, ja mēs turpināsim uzstāt, lai humanitārā vīza parādītos vīzu kodeksā. Es atbalstu humanitāras vīzas ideju, bet es negribētu atkārtot tās pašas kļūdas, kas bija iepriekšējā reizē, jo pieprasot šo visu mēs gal galā nepanācām neko, tāpēc humanitārajai vīzai nevajadzētu parādīties vīzu kodeksā. Runājot par šo priekšlikumu, te ir jāizšķir trīs kategorijas. Uh, Nu, pirmkārt, jau tās lietas, par ko esam vienisprātis, nu pat ja mums ir zināmas iebildes. Pirmkārt, mēs domājam, ka nodevas palielināšana ir atbalstāma, runa ir par operatīvajām izmaksām bērniem 6 līdz 12 gadu vecumā no 5 līdz 40 eiro. Manuprāt, tas ir pamatoti. Uh, salīdzinājumā ar iepriekšējo priekšlikumu. Un domājam, ka vīzu pieteikumu varētu iesniegt jau sešus mēnešus iepriekš, nevis trīs mēnešus. Tāpat arī termiņu saīsināšana, lai paziņotu par lēmumu pieteikumu iesniedzējiem 10 dienas, 15 dienu vietā. Nu, kāpēc ne 5 dienas? Ja vīzu pieteikumu iesniedzēja biometriskie dati jau ir pieejami. Bet, nu, desmit dienas tas ir termiņš, ko varētu saīsināt gadījumā, ja visi nepieciešamie dati jau ir pieejami. Nu, mēs gan zinām, kāda ir padomas nostāja, bet mēs atbalstām komisijas priekšlikumu par daudzkārtējas iebraukšanas vīzām. Un tas ir tāds inovatīvs elements šai priekšlikumā. Pāris lietas, par kurām man ir jautājumi. Runājot par ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. Lūk, ir iespēja izmantot arī ārpakalpojumu sniedzējus. Nu, parasti atsevišķos jautājumos es eh, vairāk tomēr uzticos uh, valsts iestādēm. Nu, līdz ar to arī tas ir tāds kā tehnisks dabas, tā arī pamatjautājums. Vai es pareizi uh, saprotu. Proti mēs ārpakalpojumu sniedzējiem uzticam iespēju ievākt arī biometriskos datus, tātad pirkstu nospiedumus citas starpā. Tas jau tiek darīts. Nu, lūk, tas sasaucas ar manu ļoti būtisko jautājumu. Nu, lūk, mums ir zināms iebildes attiecībā, kā jūs teicu, uz vīzas nodevas palielināšanu bērniem, bet arī par šo lietu. Un šī tas sāsaist ar atpakaļ uzņemšanas politiku. Nu, manuprāt, tas ir atbalstāmi. Es gan nesaprotu, ka tas ir cieši saistīts ar dažādiem nolīgumiem, kas slēdzam ar trešajām valstīm. Uh, Bet, nu, faktiski tad ir eh, dodamas eh, atlaides tām valstīm, kas ir pieņēmušas atpakaļ uzņemšanas eh, nu, aspektus savos nolīgumos. Nu, tā tad iedzīvotāji, pilsoņi, kas maksā zināmu notevu, kas varbūt ir mazāka, tāpēc, ka viņu valdība ir piekritusi atpakaļ uzņemšanai, vai es pareizi to visu traktēju. Un vēl pēdējā lieta, kuras eh, gribētu uzdot kādu jautājumu. Lasot priekšlikumu, es eh, šeit neredzu tā saukto digitālo vīzu. Mēs nu jau esam digitālajā laikmatā. Un tā vietā, lai cilvēkiem izsniegtu kaut kādu papīru dokumentu, mēs varam nosūtīt viņiem digitālu dokumentu, norādot, ka lūka vīza ir piešķirta. Tāpēc, ka informācija ir atrodama viss. Es tik tiešām gribētu, lai jūs atbildat uz šo jautājumu, kāpēc jūs priekšlikumā nesat piedāvājuši digitālu vīzu. Nelūk, nu, mana grupa, protams, aktīvi piedalīsies diskusijās ar mērķi panākt jaunā vīzu kodeksa pieņemšanu, un arī domāsim par humanitāro vīzu, kas tiktu risināta atsevišķā tiesību aktā. And, uh, Jā, paldies, tiešām ļoti skaidrs, un es skatos, ka komisija varētu tagad atbildēt. Pēc tam, kad būs izteikušies tik, lūdzu, Bodie Valēra kungs. Kundze, paldies priekšsēdētājs. kā es jau vairāk kārt esmu to teikusi. Un es varu piekrist kontekstam, apsra, aprakstam. Un pēc būtības no komisijas mums ir labs priekšlikums. Un es uzskatu, ka humanitārās vīzes būtu ļoti pareizs risinājums. Var to šajā priekšlikumā vajadzētu iekļaut. Tas būtu tikai dabiski, ja priekšlikumā humanitārās vīzas tiktu iekļautas, bet šķiet, ka šajā dokumentā mēs šādas vīzas nevarēsim iekļaut. Manuprāt, tas būtu visloģiskākais risinājums. Priekšlikums, kas mums šobrīd ir pieejams, manuprāt, ir nepārāk veiksmīgs, jo mēs jau gribētu cilvēkiem lietu pad dzīvi padarīt vieglāku. Tiem, kas ierodas Eiropā kā bonafīda ceļotāji, viņi apmeklē Eiropu, varbūt viņi ir studenti, mēs gribētu viņiem vienkāršot dzīvi. Bet tagad savukārt ir tā, ka mēs redzam, ka ir liels iebildums, kas vīzu politiku padara pat vēl striktāku jo tās tiek tagad sasaistīts ar migrāciju, plūsmām un jautājumiem, kas ir saistīti ar aizsardzību. Tas ir pilnīgi atšķirīgs risinājums tam, kas mums bija iepriekš. Pirms četriem gadiem. Tāpēc man ļoti nepatīk šāda uzsvara maiņa. Nu, es jau gribētu, lai turisti turpinātu apmeklēt Eiropu. Bet ja mēs palielināsim samaksu par vīzas saņemšanu no 60 uz 80 eiro, ja vien es pareizi sapratu, un no 35 uz 40 bērniem, tad saskaitiet, cik tas varētu izmaksāt palīlē ģimenei. Un šobrīd lielākoties runa ir par pieteikuma izskatīšana, kurā ir nepieciešams iesniegt daudz dokumentu, un līdz ar to vispār kopumā pieteikšanās process ir garš un sarežģīts. Es teiktu, ka tas cilvēks atturēs no Eiropas apmeklējuma. Un tad vēl viena situācija, piemēram, visai ģimenei. Divi pieaugušie, divi bērni. Jūs esat iesnieguši dokumentus, lai varētu saņemt vīzu, bet saņēmuši atteikumu. Vai varbūt var naudu dabūt atpakaļ? Manuprāt, ir jābūt kaut kādai iespējai, kaut kādam noteikumai, lai cilvēki, kas iesnieguši dokumentus, iemaksājuši samaksu, un ja vīza viņiem ir atteikta, lai viņiem būtu iespēja saņemt to naudu atpakaļ. Par 25. pantu mēs šeit runājam par sadarbību atpakaļ uzņemšanas jautājumos. Es uzskatu, ka nav līdz galam skaidrs, par kādu personu atpakaļ uzņemšanu mēs šeit runājam. Šeit ir ļoti plašs cilvēku lokus. Varbūt piektajā punktā komisija varētu paskaidrot, par kādām personām šeit ir runa. Vai runa ir par pilnīgi visiem pilsoņiem, vai arī par kādām pilsoņu kategorijām. Manuprāt, esošais risinājums ir pietiekami neprecīzs. Mums ir organizācija, kuras nosaukums ir privātais sektors turismam Eiropā, un viņi izteikušies ļoti negatīvi par šo priekšlikumu. It sevišķi pie jautājuma, kas ir saistīts ar uh, izmaksu palielinājumu. Esam saņēmuši atzinumu no viņiem, un, manuprāt, šīs organizācijas viedoklis būtu ieņem vērā. Pamata ideja ir šāda - vienkāršot procesu tā, lai cilvēkiem būtu vieglāk nonākt Eiropā, bet, protams, vajadzības gadījumā, lai viņus varētu nosūtīt mājās. Paldies! Un ko Ilja kungs tad ir pēdējais runātais, vai ne? Škripa kungs, vai arī jūs gribētu izteikties? Jā, es uzklausīju manus kolēģus, Un tas, ko teica Lopes Agilāra kungs, jūs teicāt, ka ir miljoniem bonafide ceļotāju, bet es pieminēju, ka šeit pastāv reāla problēma, reāls potenciāls mūsu iedzīvotāju apdraudējumam. Mēs esam runājuši par vīzu izsniegšanu, bet Libe komitejai būtu nepieciešams vispirms izmeklēt visus tos gadījumus, kad Schengenas vīzu piešķiršanas sistēma tiek izmantota nepareizi, lai varētu krāpnieciskos darījumos izsniegt vīzas. Piemēram, par jautājums, ka šeit ir iekļauts arī par pirkstu nospiedumu uh, noņemšanu. Manuprāt, šeit pastāv liels iespējas krāpniekiem dar, uzdarboties. Pastāv liels iespējas arī nozakt vīzas. Jā, mēs esam dzirdējuši par to, ka tā ir nacionālā kompetence, bet atceramies to, šos traģiskos gadījumus Maltā. Un varu teikt, ka šeit vairs nav runa par tikai Maltas nacionālo kompetenci, tā ir Eiropas Savienības kompetence. Šobrīd tā, situācija ir tāda, ka ir tūkstošiem vīzu, kas ir pārdotas. Tāpēc mums nepieciešams daudz plašāk paskatīties uz šo situāciju. Uz Lībiju ir pārdotas tūkstošiem vīzu, un tas nozīmē, ka ISIS uh, kaujinieki, viņi var šīs vīzas izmantot, lai nonāktu Eiropā. Vai mēs tiešām vēlamies, lai atkal eh, uz mūsu ielām būtu daudz teroristu? Priekšsarētājs domāju, ka mums vajadzētu uzsvert šos gadījumus. Un eh, šīs lietas jau tiek izskatītas tiesā. 18. jūnijā, pirms divām dienām tātad, Maltas tiesā šī lieta tika iesniegta izskatīšanai, un, manuprāt, būtu nepieciešams vēl lielākā mērā to visu uzsvērt. Manuprāt, mēs nevaram ļaut, lai kāds šādi rīkoties. Tātad, ja humanitārās vīzas mēs šeit iekļautu, tad pirmā lieta ir, lai Maltas lieta tiktu tiešām pārskatīta, kontrolēta. Lūdzu, esiem, esiet uzmanīgi! Labi, tad ļausim Koeljo kunga, kungam izteikties Cipulas kundzei, un tad uh, varēs komisija runāt un mūsu referents. Paldies! Škripaka kungs, es varu jums teikt, ka es nekādā gadījumā neteicu, ka mēs neko nevaram darīt. Nē, vienīgais ir tā, ka informācija, kas mums līdz mums nonāk, ir, rada bažas. Bet, manuprāt, daudz problemātiskāks jautājums, eh, kas notiek Maltā, ir nevis vīzu pārdošana, bet reāla pilsonības pārdošana, jo ir skaidrs, ka viņi pārdod nevis tikai savu pilsonību, bet Eiropas Savienības pilsonību. Šī problēma, manuprāt, ir daudz nopietnāka. Bet mums ir jāņem vērā, ka tomēr šeit ir nacionālā kompetence, tāpēc padomāsim, ko mēs varam darīt lietas labā, bet es nevienā reizē neteicu, ka mums būtu nepieciešams to visu aizmirst. Runājot par to jautājumu, kas ir iekļauts, iekļauts šobrīd darba kārtībā, es runāšu par vīzu kodeksu, par konkrēto priekšlikumu. Varu teikt, ka priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs, īcevišķi skatoties plašāk, domājot par to, ka mums ir nepieciešama labākā ārējā robežu pārvaldība. Tieši tādēļ šis normatīvais akts ietekmē turismu un, protams, līdz ar to ekonomiku. Tāpēc arī būdams uh, referents uh, dokumentam par vīzu informācijas sistēmu, es ļoti rūpīgi sekošu arī šim normatīvajam aktam. Priekšlikums pārveidot uh, vīzu informācijas sistēmu noteikti nevar būt skatīts atsevišķi no vīzu kodeksa pārskatīšanu. Šeit, protams, būs jautājums uh, par savietojamību. Jā, mēs šobrīd dzīvojam īpašos laikos, ir daudzi izņēmumi, kas prasa uh, ļoti ātru rēģēšanu, bet mums kā parlamentam ir jāpārliecinās par to, ka visās jomās mūsu politika, mūsu attieksme ir uh, konsekventa. Es ar prieku sadarbošos ar visiem referentiem, kas darbosies pie vīzu kodeksa un pie citiem jautājumiem. Un lūdzu, Birgita. Jā, patiešām īsi, jo atkal un atkal Mēs runājam par to, ka ir nepieciešams kontrolēt mūsu robežas islāmu, islāmistu terorismu dēļ, bet es gribētu uzsvērt to sanāksmu, kas mums bija vakar ar Eiropolu pārstāvi, un viņš teica, ka visi risinājumi Uh, visi mēģinājumi, kas notika pagājušā gada laikā, un arī vainagojās panākumiem, tie bija separatisti, tie bija uh, kreisā un labā spārna ekstrēmisti. Tāpēc arī padomāsim par to, kas reāli ir tie, kas kaut ko dara, un tāpēc arī mūsu pasākumiem jābūt samērīgiem. Paldies! Jā, komisija var tagad atbildēt sevišķi uz tiem jautājumiem, par kuriem runāja Deprīkungs, bet arī, protams, citi deputāti lūdzu komisiju. Jā, es centīšos atbildēt Vispirms runājot par vīzu politiku un atpakaļ uzņemšanu. Es jau teicu, ka vīzu politika būs viens no motivējošiem faktoriem, lai sadarbotos ar valstīm par atpakaļ uzņemšanas jautājumiem. Mēs zinām, ka daudzos gadījumos atpakaļ uzņemšana nedarbojas, kā mēs gribētu. Mehānisms, ko mēs šobrīd piedāvājam, ir pietiekami elastīgs. To varēs izmantot Uh, katrā valstī, ņemot vērā tās valsts apstākļus, un arī šī ir pakāpeniska pieeja. Tas nozīmē, ka noteiktam uh, ceļotāju kategorijām, tad uz šīm kategorijām noteikti varēs attiecināt nevis uz visiem cilvēkiem. Tam visam, protams, ir jābūt balstītam uz dalību valstu sniegtajiem um, paziņojumiem no tām valstīm, kurām ir sadarbība ar trešajām valstīm. Un tas, manuprāt, tiešām ir līdzsvarots un vienkāršs un izmantojams mehānisms. Par digitalizāciju, par kuru runāja Bekara kungs un Deprē kungs. Jā, mums ir šī sistēma un liela daļa vīzu procesa būs digitalizēta. Viss sistēmā jau lielākoties viss ir. Mums šobrīd, protams, ir tā uzlīme, vīzas uzlīme, ko mēs esam uzlabojuši, bet, protams, digitalizācija ir mūsu nākotne, tā būs vieglāk arī mūsu konsulātiem. Protams, darbs priekšā vēl ir diezgan nopietnas, līdz gada beigām mēs plānojam uh, vēl uzsākt vairākus pētījumus. Igaunijas prezidentūra daudz ko izdarījusi, bet tagad ir nepieciešams sākt tādus nopietnus pētījumus, jo mēs uzskatām, ka uh, vīzu process tas tikai atvieglos par uh, samaksu uh, bērniem līdz sešu gadu vecumam viņi nemaksā neko. Uh, savukārt vecākiem bērniem agrāk bija, uh, agrāk bija par pieciem eiro mazāk, un tāpēc arī, kā jau teicu, kopš 2006. gada palielinājuma nav bijis, un konsulātiem gal galā, nu, šāda lielāka samaksa ir vajadzīga. Un vēl, vēl viens aspekts, protams, ir tāds, ka uh, šie izdevumi ir saistīti ar administratīvajām izmaksām pēc būtības ar konsulāta darbu, lai vienkārši varētu samaksāt viņiem par darbu. Un līdz ar to uh, tas ir, izskati, ir izskatīšanas maksa, un rezultāts varētu būt, lai, rezultāts varētu būt, ka vīza ir atteikta vai piešķirta. Par to cik ātri jāizskata, tika runāts par piecām dienām, mūsuprāt, desmit dienas tomēr arī ir saprātīgi. Būtu nepieciešams iziet visu drošības pārbaudes, varbūt pat ir nepieciešamība konsultēties ar citām dalību valstīm. Protams, sarunu gaitā mēs par to runāsim, bet runājot par Schengenas izvērtējumu, jā, izskatās, ka, nu, vienkārši piemērojot saprātīgu termiņu pār pirkstu nospiedumiem var izmantot ārējos pakalpojumu nodrošinājumus. Nodrošinātāju šeit mēs neesam neko mainījuši. Gal galā tā būs tā ir padome, kas pieņem šāda veida lēmumu. Un tas, ko var darīt, ārējie pakalpojumu sniedzēji, viņi var izskatīt uh, kaut kādus dokumentus, viņi var pārbaudīt pirkstu nospiedumus, bet pēc tam tas viss tiek sūtīts uz konsulātu un viņi lemj par to, vai vīza tiks piešķirta. Skaidrs, ka dalību valstīm ir pienākums arī uzraudzīt ārējos, ārējos pakalpojumu nodrošinātājus. Un tagad šajā jaunajā priekšlikumā atkal tiek uzsvērts, ka ir nepieciešams labāk uzraudzīt uh, pakalpojumu nodrošinātājus, jo Ir skaidrs, ka viņiem ir jādarbojas saskaņā ar noteikumiem. Par viss, ko teica Koiljo kungs, skaidrs, ka tas ir savstarpēji saistīts, jo tas ir saistīts ar komisijas jauno politiku un tā ir saistīta ar vīzu kodeksu. Lai gan tas ir regulēts atsevišķā regulā, bet, protams, tas ir savstarpēji saistīts un šeit uh, šī savstarpējās izmantošanas iespējas savietojamība Tas ir ļoti būtiski un skaidrs, ka tas ir saistīts gan ar vīzu piešķiršanas un izskatīšanas procesu, gan arī jau ar uh, pieteicēju uzraucību. Un, protams, šie ir tikai pirmie darbi, bet uh, mēs trialogā sāksim sarunas un tad runāsim vēl. Labi. Es skatos, ka mums nav daudz laika, un tāpēc arī atvainojiet kolēģiem, ka varbūt neļauju runāt pārāk ilgi. Atgādinājums par vīzu kodeksu būs uzklausīšana un būs arī par humanitārajām vīzām. Tas, protams, nav šobrīd politisks eh, tāds paziņojums, bet 10. jūlijā mēs šos abus jautājumus izskatīsim kopā, lai mēs varētu turpināt izskatīt šo priekšlikumu, bet mēs saprotam, kā Valērā kundze arī minēja, ka ir diezgan plašas domas nošķirt šīs divas lietas. Vai mūsu referents gribētu kaut ko pateikt? Lūdzu. Nē, nē, es tiešām ar nepacietību gaidu, kā mēs sadarbosimies. Tātad mums ir jāstrādā, jādara savs darbs. Jā, protams, ir viedokļu atšķirības. Mm, tas var būt politisko grupu starpā šajā parlamentā, bet mēģināsim panākt līdzsvaru. Un ja mums būs laba sadarbība, mēs panāksim labu kompromisu un šis normatīvais akts tiks pieņemts. Atceramies, ka kādreiz bija daudz institūciju, ko pārvaldīja dalība valstis, tur viss bija ļoti suverēni, ļoti neatkarīgi. Tagad mums viss ir savādāk, mums ir Lisabonas līgums, un tur ir iestrādāti noteikumi, kas ir saistīti ar kopējo migrācijas vīzu politiku, tas attiecas arī uz bēgļu uzņemšanu un uz daudziem citiem jautājumiem. Bet tagad mums būtu nepieciešams strādāt pie šiem jautājumiem un neļausim e, šī parlamentā e, termiņam izbeigties bez e, reāliem rezultātiem. Lielas paldies! Un 27. septembrī ir paredzēta uh, ziņām projektu prezentāciju. Paldies visiem par diskusiju, un tagad ir 27. darba kārtības punkts, kas ir uh, viedokļa apmaiņa par likumdošanas priekšlikumu par uh, pagaidu iekšējos, iekšējās robežu ko, kontrolas ieviešanu. Tā ja Fajona ir mūsu referente, un viņa attiecīgi varēs uzsākt šo diskusiju. Jā, mums laika tiešām nav daudz, Taņa, līdz ar to lūdzu sāciet būs. Paldies, eh, priekšādātāji, paldies, eh, Klauda. Šī ir eh, ļoti sarežģīta mūsu darba daļa. Tas ir patiešām komplicēts tiesība akts, tāpēc, ka mēs mēģinām to pieņemt pavisam mm, sarežģītā atmosfērā. Jūs noteikti atcerēsieties, ka 2017. gada septembrī komisija pieņēma grozījumus šajos jautājumos un mm, Vairākas dalībvalstis eh, mēģina mm, nodrošināt iekšējo kontroli uz uh, savām robežām. Francija Vācija, Austrija, Zviedrija un Norvēģija turpina veikt drošie, drošības kontroli pie savām robežām, kad arī maksimālais termiņš ir divi gadi. Un eh, termiņš eh, izticējas 11. novembrī šogad. Protams, eh, ka te ir runa par ļoti nozīmīgu sekundāro kustību. Eiropas parlamentā mēs visu laiku esam aicinājuši likvidēt um, iekšējo robežu kontroli un mm, atjaunot visu Schengenas sistēmu. Mēs uzskatām, ka Schengenas robežu kodeksa nosacījumi nav izpildīti, un šīs kontrolas ir nelegālas. Tieši šāds ir mūsu darba konteksts. Mums visi šie fakti ir jāpatur prātā. Tad, kad eh, mēs saņēmām komisijas priekšlikumu, mūsu kolēģi ēnu referenti un citi domāja, ka mēs mēģinam, mēģinam pieņemt šeit likumdošanu par pašreizējo nelegālo praksi. Es prezentēju savu ziņojumu 26. aprīlī un kolēģi iesniedza 166 grozījumus, kurus šodien apspriedīsim. Daudz no šiem grozījumiem ir iet vienā virzienā, tad, tad, tad tie atbalsta ziņojumu. Nedomāju, ka būs grūti atrast kopēju nostāju. Protams, ir daži grozījumi, kas iet pilnīgi citā virzienā, un šeit mums būs sarežģīti atrast kopēju nostāju. Mans galvenais mērķis vēl ar vien ir tāds, ka pašreizējā robeža kontrola uz iekšējām robežām ir nepamatota un nelegāla, un tā ir jāatceļ. Galvenais jautājums, vai mēs vēlamies saglabāt Schengenu? Jā, mēs to vēlamies, un vai mēs varam vienoties par galvenajiem principiem, kas ir jāievēro uz eh, robežām. Katru reizi, kad dalībvalsts mēģina pagarināt šo iekšējo robežu kontroli, ir jāparedz um, augstākas garantijas. Tieši šādā virzienā mēs ejam. Um, Šie termiņi, protams, nav tik svarīgi, bet ir jānosaka maksimālais garums, jo pašlaik šis maksimālais garums netiek ievērots. Vakar sekretariāts izplatīja pirmo priekšlikumu grozījumiem. Es vēlāk arī aprunāšos ar ēnu referentiem, mēs vēlamies sagatavot kompromisu grozījumus. Es arī pastāstīšu par savu pieju, kas parādās arī ziņojuma projektā. Gribētu tagad izmantot šo iespēju, lai. Um, pastāstītu, kādi man ir novērojumi par pašreizējo situāciju Schengens zonā. Man šķiet, un par to arī spriedām agrāk, ka iekšējā robeža kontrole ir pasākums, kā novērst um, sekundāru pārvietošanos. Un tas, protams, ir saistīts ar ļoti svarīgām Eiropas politikas jomām. Mē, mūs ļoti uztrauc situācija pēc notikumiem Vācijā. Vācijas iekšlietu ministrs ir sācis draudēt, ka viņš nevēlas vairs reģistrēt um, bēgļus uz robežas, un tas nozīmē, ka tā būtu absolūta un pilnīga drošības pārbaude. Tas Schengenas sistēmu ļoti apdraud. Domāju, ka nākamais upuris šajā konfliktā ir visa patvēruma pakotne. Paskatīsimies, kas notiks eh, svētdien neformālajā samitā Briselē un tāpat arī, kas notiks nākamnedēļ. Bet es redzu, ka absolūti nav nekādas cieņas un nav arī vēlēšanās uzņemties atbildību padomē par um, Eiropas nākotni un par mūsu kopējo politiku. Austrija, piemēram, uz robežas uz Slovēniju būs uh, pirmdien. Uh, Eh, īpaši robežu kontrolas vingrinājumu, kur būs iesaistīta gan policija, gan robežu sārgi, gan pat eh, armija. Ap tūkstotis cilvēku piedalīšies šajās mācībās, un scenārijs ir kā um, neļaut eh, ien, ienākt li, lieliem migrāntu pūļiem. Šo um, pieju kritizējam arī mēs mūsu valstī, jo uh, š, Pagājušajā nedēļā tika nosūtīti atpakaļ 13 migranti uz Sloveniju. Pagājušajā gadā tie bija 39. Kāpēc ir vajadzīgas šādas mācības? Pēc prezidenta Tuska teiktā visticamāk nākamnedēļ netiks pieņemta absolūti nekāda lēmuma attiecībā uz patvērumu pakotni divas valstis sāk runāt par mm, lietu risināšanu divpusēji, tādējādi tiek sagrauti jebkādi Eiropas līmeņa risinājumi. Tas nozīmē, ka Schengenas noteikumi tiek aizmirsti. Protams, ka tas mani uztrauc. Es labprāt uzklausīšu ēnu referentus. Mūsu kopējais darbs ir bijis labs, tāpat arī sadarbībā ar komisiju un padomi ir noritējis veiksmīgi. Paldies, Taņa! Lielas paldies, ka aprakstījāt kontekstu. Protams, ka šādu tiesību aktu pašlaik gatavot ir ļoti sarežģīti. Tas ir jāņem vērā. Daudzi no ēnu referentiem nav ieradušies. Protams, izņemot Bodēlu, viņi ir klāt. Došu viņai vārdu kā pirmajai, pēc tam vispārējai varēs izteikties. Paldies! Es eh, sākumā vēlētos pateikties Tāņai. Domāju, ka viņa ļoti labi pastrādājusi. Es eh, vēlējos arī skaidri norādīt, kā mēs atbalstam priekšlikumus. Paldies eh, Tāņai par sagatavotiem kompromisiem. Domāju, ka mēs varēsim atbalstīt visus no tiem. Taču es vēlētos mazliet paskatīties pagātnē un pastāstīt jums par Zviedrijas kontekstu. Es eh, katru reizi izjūtu Zviedrijas robežu kontroli, katru reizi, kad eh, ap, apciemoju savu mammu, viņa dzīvo skaņī eh, Dienvidu Zviedrijā, man ir jābrauc ar vilcienu no Dānijas uz Zviedriju. Sākumā robežkontrole bija ļoti strikta. Tā sākās jau Dānijā, tika pārbaudīts ID kārties, policijas kontrola abās pusēs. Mm, uz robežas eh, bija tāda tieši ļoti stingra kontrole. Tagad eh, situācija ir tāda, ka Zviedrijas pusē kontrole notiek neregulāri. Mēķis bija izvairīties no bēgļiem un no patvērumu meklētājiem, taču uh, kopumā, ja jūs vēlaties iebraukt Zviedrijā, tad eh, jūs varat to mierīgi izdarīt. Līdz ar to šai kontrolē nav nekādas jēgas. Zviedrijas valdība šeit piesauc sabiedrisko kārtību un kaut ko līdzīgu, bet es neuzskatu, ka šīs kontrolas attaisnot savu mērķi. Es nedomāju, ka Zviedrija drīkst pieprasīt pagarinājumu šādu veidu kontrolē no komisijas. Kādā veidā mums vajadzētu reaģēt? Vai mums vajadzētu pasliktināt Schengenas tiesību aktus tikai tāpēc, ka dalībvalstis nespēja tos izpildīt? Šķiet, ka tā ir harmonizācija uz leju. Šķiet, ka ļoti daudz, kas tiek mm, pašlaik pasliktināts, jo īpaši migrācijas politikas jomā, mēs redzam, ka apstākļi tikai pasliktinās. Noteikumi, kas mums e, jau ir, šķiet vairs e, nav prioritāri un e, par tiem uzmanība samazinās. Bet, protams, ka mēs vēl runāsim par to ēnu referentu sanāksmēs. Mani noteikti interesē apspriesties arī ar padomu un komisiju. Jā, protams, mums ir vajadzīga aktuālākā informācija no padomes. Mēs arī uzklausīsim Zekov kungu beigās. Tagad Natālija Grīsbek lūdzu. Paldies, Klod! Pāris eh, vārdu, eh, ko ir sagatavojusi mūsu kolēģi Sofija Intvelda. Diemžēl viņai eh, radās problēmas, viņai vajadzēja doties projām. Viņa vēlas pateikties Taņai Fajonai un Protams, ka šīs temats ir ārkārtīgi būtisks pilnīgi visiem, jo tas skār Eiropas Savienības kohēziju un vienotību. Mēs savā grupā pilnībā atbalstām Taņas uzsākto darbu. Un ārkārtīgi būtiski ir arī atcerēties to, ka vajadzētu nodrošināt vajadzīgo elastīgumu, lai nepieļautu Eiropas Savienības sadrumstalošanu. Šeit eh, kohēzija tiek apdraudēta Mm, daudz vairāk nekā iepriekš. Sofija noteikti sazināsies ar Tāņu pavisam drīz. Paldies! Mm, domāju, ka Natālija jūs ļoti labi to izteicāt. E, jā, šis ir ļoti sensitīvs dosie, bet tam ir ārkārtīgi liela ietekme. Gribētu tagad uzklausīt padomas pārstāvis, kāda ir aktuālākā informācija, ko tieši padoma dara. Zeko kungs no prezidentūras lūdzu. Priekšsēdētāji, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, paldies par uh, uzaicinājumu izteikties uh, šeit komitejā. Vēlos jums pastāstīt, kas ir noticis padomē šajās pēdējās dienās, kad prezidentūru vada Bulgārija. Man ir jāatzīst, ka pēdējie seši mēneši nebija vienkārši periods nedz mums, nedz arī citām dalībvalstīm, nedz arī padomē kopumā. Ja runa par Schengenes robežu kodeksu, esam paveikuši savu darbu. Ar prieku var jūs informēt, ka padome ir sasniegusi mērķi, kas sākumā šķita neiespējamā misija. 19. jūnijā Eiropas Savienības vēstnieki padomas vārdā apstiprināja mandātu sarunām par priekšlikumu, ar kuru tiks grozīts Schengenas robežu kodeks attiecībā uz īslaicīgu robežu kontrolas ieviešanu uz iekšējām robežām. Balstoties uz šo mandātu, nākamā Austrijas prezidentūra sāks sarunas ar padomi, tik līdz parlaments būs pieņēmis savu nostāju. Mēs visi esam viensprātis, ka Schengens zona ir devusi neapšaubāmu labumu visiem Eiropā dzīvojošajiem, un vienošanās padomē pārēdz šos sasniegumus saglabāt. Grozījumi ļautu dalībvalstīm ieviest iekšējo robežu kontroli, ņemot vērā tos pašus iemeslus uz kopējo ilgumu, kas nepārsniedz vienu gadu. Tāpat tiktu paredzētas vairākas garantijas, kas būtu jāizpilda, lai nodrošinātu samērīgumu un vajadzīgumu. Tātad šīs garantijas ir riska izvērtējums un uh, konsultāciju mehānisms. Tad, kad uh, robežu kontrols iekšējām robežām notiek ilgāk nekā sešus mēnešus, komisija sagatavo savu atzinumu. Paldies par uzaicinājumu ierasties. Paldies par uzmanību. Okay, Lielas paldies! Lielas paldies par uh, prezidentūras paveikto darbu. Tāņā. Un referentiem, protams, vajadzēs strādāt pie šī jautājuma. Šis dosie ir ārkārtīgi svarīgs. Vai jūs vēlaties reaģēt uz padomus teikto? Paldies, uh, Klod, pavisam īsi. Gribu īsi atbildēt padomē. Mēs, protams, ņēmām um, vērā koreper uh, nostāju. Mēs uh, ļoti rūpīgi iepazīsimies ar padomu sagatavoto tekstu. Bet es vēlos norādīt, ka šeit jau tagad parādās vairāk pozitīvi elementi padomas mandātā. Bet man ir patiešām žēl, ka padomē nevajadzēs iesaistīties ieviešot robežu kontrols pasākumus pirmajā gadā kas ir arī maksimālais laiks pāredzamu notikumu gadījumā, tieši tas, ko es ieteicu savā ziņojumā. Lai tas darbotos komisijai, patiešām vajadzēs darboties kā līguma sardzēji, un tai vajadzēs rīkoties gadījumos, kad kodeks netiek ievērots. Ņemot vērā to, ka komisija ir kļuvusi ļoti politiska un atsakās rīkoties dažos gadījumos, kad dalībvalstis pārkāpj tiesiskuma principus, ir ļoti grūti paredzēt, kas notiks. Kā jau jūs minējāt, sensitīvs dosie, bet mēs noteikti sadarbosimies ar referentiem un mēģināsim strādāt atbildīgi. Paldies, Tāņa! Jā, jūs pieminējāt komisiju, mm, ka komisija ir jādarbojas kā līguma sārdzēja, mēs ļoti bieži pieminam šos vārdus. Varbūt eh, komisijai līdz ar to ir kas piebilstams. Paldies, priekšādātāji! Es nebiju paredzējis izteikties. Ja jūs nevēlaties, tad arī to nevajag darīt. Nu, jūs varat pateikt vienu teikumu, kaut kā te ir runa par Schengenu. Mēs piekrītam referentes ievadam. Mums ir jāsaglabā Schengena, bet jautājums, kā to vislabāk panākt? Mūsu priekšlikumā Kā jau es skaidroju aprīlī, mēs nemēģinām regularizēt situāciju sešās dalībvalstīs. Mēs mēģinām pieņemt eh, garantijas klauzulas, lai Schengens robežu kodeks būtu piemērotāks pašreizējiem izaicinājumiem. Ir paredzēts maksimālais periods eh, iekšējās robežu kontrolas ieviešanai, bet tāds pastāv tikai kopš 2013. gadā. Ņemot vērā Schengens pārvaldību, Šāds notika, noteikums tika paredzēts, bet par to mēs vienojāmies pilnīgi citā kontekstā, tad, kad bija runa par ilgtermiņa apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai. Un tolaik tie nepastāvēja tādā līmenī kā pašlaik. Mēs mēģinām pielāgot Schengens mehānismu šiem jaunajiem apdraudējumiem. Un, protams, ir arī diskusijas par maksimālo periodu kad iekšējā robeža kontrole var būt pieļaujama. Šeit ir arī atšķirīgi drošības pasākumi, kas eh, pārēdz sadarbību ar kaimiņu valstīm. Es eh, domāju, ka trilogā mēs liksim uzsvaru uz šiem punktiem, tad runāsim par garantijām. Un šeit ir jārunā arī par pagarinājumiem, vai padomē ir jāiesaistās vai nē, bet mēs noteikti aktīvi un konstruktīvi piedalīsimies trialogos, lai nodrošinātu piemērotu Schengens robežu kodeksa grozīšanu. Jā, protams, visi cenšas darboties konstruktīvi trilogos, bet es gribēju dzirdēt, ko jūs domājat par pašreizējo padomas priekšlikumu. Gan jau drīz to uzzināsim. Paldies, Tānija! Līdz ar to esam pabeiguši šīs debates un drīz uzsāksim arī citus nozīmīgus jautājumus. Un, protams, jāgaida arī trialogs. Paldies! Can, um... Kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir kopīga uzklausīšana ar Sieviešu tiesību komiteju runāsim par bērnu un sieviešu cilvēktirdzniecību migrācijas kontekstā. Mums eh, vajadzētu uh, visu sakārtot, lai varētu sākt uzklausīšanu. Sanāksmē ir jāsākas 10.30. Tātad sāksim darbu 10.30 kā paredzēts.